Savienību. Desmit gadus pēc sākuma daudz no mūsu līdzpilsoņiem joprojām vēl uh, cieš no krīzes un recesijas uh, rezultātiem - nevienlīdzība atalgojuma jomā, sociālā izslēgtība un arī nepastāvīgas darba vietas. Šī krīze, kas uh, netaisnīgi Eiropu sasaistīja ar taupību, taupība, kas prot, kas uh, Be, kas eh, bieži vien neatrisināja arī šo finanšu krīzi un daudziem eh, ļāva izvairīties no atbildības uzņemšanās. Tā rezultātā radās nevienlīdzība, īpaši jau eh, starp paudžu nevienlīdzība, no kā cieši jaunieši mūsu kontinentā, un arī dzimuma nevienlīdzība, jo sievietes ir tās, kas visvairāk cieš no nepastāvīgām darba vietām, nevienlīdzības darba tirgū. Uh, nevienlīdzība, kas arī vaina labklājības valsti, un tas sadalīja sabiedrības, un arī savie, dalīja mūs kā Eiropas Savienības, sadalīja šķīra um, rietumus no uh, austrumiem, ziemeļus no dienvidiem, kredīt valstis no parādu valstīm un tam līdzīgi. Taču šis posms jānoslēdz, mums ir jākoncentrējas uz cilvēkiem, pilsoņiem, mums ir jāiestājas par sociālo tiesību Eiropu, sociālā Teritoriāla kohēzija ir ļoti svarīgs pīlārs un eh, tikai raksturīgs Eiropas sabiedrībām. Lai atgūtu leģitimitāti, Eiropas Savienībā ir jāveicina jauns sociālais līgums, lai globalizācija būtu iespēju avots un nevis tikai apdraudējums. Ir ļoti svarīgi stiprināt sociālo kohēziju ar skaidriem mērķiem, kas būtu izmērāmi gan nodarbinātībā, eh, sociālā taisnīgumā, lai arī varētu nodrošināt eh, labklājības valsts ilgspējību. Mums ir jāstiprina jāveicina šī perspektīva, eh, koordinējoties ekonomiski Eiropā un um, īstenoja kohēzijas politiku. Lūk, dāmas kungi deputāti, tā ir arī filozofija, kas ir Spānijas valdības eh, priekšlikuma pamatā, izveidojot eh, bezdarba apdrošināšanu Eiropā. Tas ir cilvēkiem īsts backstops, kas ir ļoti svarīgs mūsu pilsoņiem, tā ir solidaritāte. Lūk, Tas ir ceļš, kurā, pa kuru mums ir jāiet um, paralēli noslēdzot Eiropas ekonomisko monetāro savienību. Tajā pat laikā arī ir svarīgi veikt uzdevumus, uz ko nārāda arī Eiropas arotbiedrības, um, strādājot pie caurskatāmiem paredzamiem darba apstākļiem visā Eiropas līmenī, kā arī nodrošināt, lai uh, cilvēki neatkarībā no dzīmuma, rases, vecuma varētu saņemt uh, un, um, un atbilstīgu atalgojumu un strādāt labu darbu. Neskaidrība darba tirgu ir arī neskaidrība dzīvē. Mēs nevaram pieļaut, ka mūsu kontinentu jaunā paudze dzīvos sliktāk nekā iepriekšējās paudzes. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tāds ir Spānijas arī valdības. Um, Uzskats mums ir jāiestājas arī par uh, jauniešu garantiju. Tas ir jāatbalsta. Dāmas kungi deputāti vairākus mēnešus apakaļ mēs izveidojam tādu valdību, kur ir visvairāk valdību, kā kurā, uh, visvairāk sieviešu nekā kādā citā OECD valsts valdībā. Taču arī sieviešu jautājumā mums ir vēl daudz darāmā. Un camino que nunca hubiéramos šis ceļš, ko mēs nekad nebūtu nogājuši, ja mums nebūtu Eiropas iedvesmas un atbalsta. Arī šajā gadījumā vēlos pateikties uh, īpaši arī sieviešu deputātu uh, ieguldījumu visā šajā kontinentā Un tas ir ļoti svarīgi arī feminisma sakarā. Tas ir šodien ļoti uh, būtisks uh, ceļš, pa kuru mums ir jāiet. Un Spānija šeit nespērs soļus atpakaļ, mēs spērsim soļus uz priekšu, taču mums te ir nepieciešams arī Eiropas atbalsts. Tādēļ es vēlos piedāvāt uh, pieņemt Eiropas Savienības dzimumu vienlīdzības stratēģiju, lai mēs varētu samazināt bezdarbu, no kā cieš sievietes, lai mazinātu atalgojuma atšķirības, no kā arī cieš sievietes. Lūk, mums ir jāiet šajā virzienā. 21. gadsimts ir sieviešu gadsimts. Dāmas kungi deputāti, mums ir jāiet uz priekšu un jāpadara obligāti arī Eiropas sociālo tiesību uh, pilāra tiesības, lai būtu vienlīdzīgā pieeja darba tirgum, lai būtu taisnīgi darba apstākļi, nodrošinātu arī darbu un sociālo iekļaušanu. Un arī šeit es balstos uz Eiropas darba iestādes regulu, lai varētu garantēt strādājošo tiesības darba tirgū. Eiropai ir arī jāpaplašina iespēju vienlīdzība, jāgarantē arī piekļuve pilnīgi visām apmācības iespējām, kultūras, zinātnes, pētniecības jomā. Mēs visi apzināmies, ka Eh, tas ir milzīgs eh, bastions, kas mums palīdz cīnīties pret tiem, kur grib iznāc, iznīcināt Eiropu. Dāmas kungi deputāti, lai garinā, garantētu pilsoņu drošību, stiprinātu mūsu lomu pasaulē, kā svarīgi, lai mēs būtu svarīgi, starptautiskie spēlētāji ļoti. Um, Būtiski arī spēc soļus uh, drošības aizsardzības Eiropas virzienā. Mēs uh, uh, jau gadu atpakaļ izveidojām pastāvīgo sadarbības struktūru, šie pirmie soļus priekšu. Uh, um, aizsardzības jomā pēc desmitiem gadu, kad bija paralīze, un tagad ir jābūt izšķirīgiem, ir jāvirzās uz priekšu un ir jāizveido patiesa Eiropas armija. Dāmas un kungi deputāti, Eiropas Savienībā jāparāda pasaulē, ka mēs esam soft power, maigā uh, vāra. Nevis tādēļ, ka esam vāji, bet tādēļ, ka esam izvēlējušies tā būt ar pārliecības. Mums ir jābūt vienotiem tālāk arī par mūsu robežām. Uh, Politiskā vēr, gribai šeit ir izšķiroša nozīme, lai mēs būtu starptautiski uzticāmi. Eiropas Savienība ir noteikti pievilcīgs modelis. Visai pasaulē daudz apsvērumu dēļ dažkārt to aizmirstam, bet tas tā ir. Tieši Eiropas Savienība mums ļauj spēlēt arī flagmaņa lomu pasaules līmenī. Mēs pārstāvām multilaterālā kārtības iespējas, kas bija, ko bieži vien šodien tagad apšauba. Uh, Mēs esam multilaterālās kārtības pārstāvis ar vienotiem, vienotām tiesībām un uh, vienotiem noteikumiem. Spānija ir gatava piedalīties šajā līderībā, jo mums ir arī īpaši privileģēts attiecības ar Latīņu Ameriku, ar uh, Ziemeļāfrikas valstīm un tuvajiem austrumiem. Uh, taču lielie pasaules izaicinājumu kontekstā mēs redzam, ka mm, Eiropas uh, uh, Savienībai šeit ir arī kompeti, arī tāds īpašas iespējas. Mums ir jāpārskata uh, un jāceļ uh, vienprātības noteikums ne tikai ārlietās, bet arī nodokļu jomā, budžetu jomā kā arī mehānismus, kas ir saistīti ar tiesu vāru un cilvēktiesībām. Šī uh, vien, uh, Šodien uh, Eiropai vairāk nekā jebkad agrāk ir jāpieņem ļoti efektīvi instrumenti, lai pieņemtu lēmumus, ir jābūt jaunai suverenitātei, uh, kas ir uh, tātad Eiropas suverenitāte. Un visbeidzot, dāmas kungi deputāti, mums arī ir jāpapla, jāpapildina vienotās valūtas arhitektūra, jāiet. Um, Arī daudzgad finanšu schēmas virzienā tas ir jāatspoguļo. Arī Hāgā 50 uh, gadus atpakaļ uh, izveidota Eiropas ekonomiskā kopiena, un tad Eh, katras desmitgades beigās arī ekonomikas jomā bija sasniegts, eh, kas ļoti svarīgs. 69. gadā bija kā, kā uh, samits, 79. Eh, gads izveidot Eiropas monetārā sistēma, 89. gads Delors plāns, lai izveidotu ekonomisko monetārā savienību, 1999. gads ieviests uh, eiro. 1999. gads ir ļoti svarīgs gads. Un 2009. gadā gan Um, nekas nenotika, jo tad bija starptautiskā krīze, un tas norādīja uz to, cik uh, vienotās valūtas sistēma ir vāja. Nekas tik labi neats, nenorāda uz uh, krīzi, kā tieši šī neveiksme. Līdz ar to 2019. gadam ir jābūt tādam, kur mēs virzāmies uz priekšu. Eiro, protams, saskaras ar grūtībām, īpaši tik sarežģītā laikā kā krīzē. Uh, Mm, taču eiro ir milzīgs ieguvums, kur ir ekonomiski un arī politiski labumi un ieguvumi Eiropas projektam, taču ir jāreformē arī vienotā valūta, uh, ekonomiskā savienība un pretējā gadījumā tā būs nestabila. Ne tikai ir jāstiprina finansiālā sistēma, izveidojot uh, bankas savienību, uh, jūs to ļoti labi zināt, cik svarīgi ir tas, bet arī, lai mēs varētu nodrošināt fiskālo integrāciju, lai varētu mazināt negatīvo ietekmi uz uh, ekonomiku, nodarbinātību, kad nākotnē notiks krīzes. Uh, Releģitimēt Eiropu arī šajā jomā ir fundamentāli svarīgi. Tādēļ arī pilsoņiem ir jāpiedalās šajās reformās. Viņiem ir jājūt, ka viņi ir šo reformu centrā, viņiem ir jāaizsargā noguldījumi, uh, inflācija un viņi ir jāaizsargā, kad ir ekonomiskā krīze un bezdarbs. Uh, vien, kopīgā valūta ir ārkārtīgi būtiska, izšķirīga, svarīga um, mūsu kopējā projektā, un ekonomiskā monetārā savienības reformai jānodrošina arī tas, lai sociālā iekļaušana un aizsardzība arī tiktu tur nodrošināta. Un šis ir īstais brīdis, kad to darīt. Tad, kad ekonomiskie apstākļi ir labvēlīgi, vai tā būtu, pol, lai tā būtu politika, kas uh, skrien notikumiem pa priekšu, nevis otrādi. Uh, Mums ir arī jāpapildina eiro struktūra līdz nākamai krīzai, kas varētu vainot mūsu savienību un valūtu. Iemācīsimies no nesenās pieredzes, virzamies uz priekšu ar pārliecību, nevaram atļauties uh, to cenu, cik dārgi maksās be, uh, bezdarbība, īpaši cik tas dārgi maksās institu, um, institūcijām, bet cik tas dārgi maksās arī uh, tiem, kurus pārstāvam šeit mūsu pilsoņus. Un visbeidzot par daudzgada finanšu schēmu mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, taču arī jākonsolidē strateģiskās iniciatīvas, kopējā lauksanīcības politika, kohēzijas politikas, kas ir tik svarīgas tādām valstīm kā Spānija, arī urbānā Eiropa. Mēs nevaram to nodalīt no lauku Eiropas, rurālās Eiropas. Par to ir jādomā. Budžeta samazināšana nozīmē arī to, ka Eiropa samazinās uh, Un eh, tad eh, kurš būs labumu no šādiem signāliem, no šādiem vēstījumiem? Eh, Spānija uzskata, ka komisijas priekšlikumā ir ļoti labi elementi par um, šo izdevumu līmeni, arī viss, kas attiec uz migrācijas politiku, inovāciju, tehnoloģiskās attīstības programmas. Eiropā jābūt suverēnai ar inovāciju jomā jāsamazina atkarība no mākslīgās uh, inteliģences, no kvantiskās uh, uh, informātikas, no kibernozied, kiberdrošību un automatizācijas. Ar saviem resursiem mēs varēsim arī stiprināt garantijas. Tādējādi ir jā divkāršo atbalsts Erasmus programmai un Spāniju to atbalsta atbalsta. Tādēļ grib runāt arī vēl par citajām, citām pozīcijām. Jābūt Eiropas atbildēji arī uz fenomeniem, kas ir aktuāli mūsu sabiedrībās un veicina nevienlīdzību, piemēram, bērnu nabadzība. Eiropa. Uh, Iespēja Eiropai tā ir jābūt uh, aktuālā jau no uh, bērna kājas. Tādēļ arī Spānijas valdība uzskata, ka ir nepieciešams uh, izveidot bērnu garantiju, jau, lai no paša sākuma varētu atbalstīt bērnus, lai viņi nedzīvot nabadzībā. Dāmas kungi deputāti, mūsu priekšlikums, protams, nav perfekts, bet šis ir labs sākuma punkts. Uh, Te mums ir jāspēr milzīgs solis uz priekšu, jo mūsu Eiropas Savienība ir krietni vairāk nekā viens mm, procents no Eiropas nacionālā ienākuma. Mums šeit ir jābūt izdevumos saprātīgiem un ir jānosaka ļoti skaidras prioritātes arī attiecībā uz pārnacionāliem izaicinājumiem. Mēs gribam saprātīgu Eiropas Savienības budžetu, kas būtu um, tāds, kas radītu sinerģijas uh, Ir jāizveido sociāla Eiropa, aizsardzības Eiropa, ekonomiskā monetārā savienība, federālā Eiropa, kas atkal tuvojas pilsoņiem. Un šeit ir jāsamazina attālums. Eiropā ir jākļūst par tuvāku realitāti. Un, lai tā atbilstu savām vērtībām, dāmas kungi deputāti, es vēlos tad arī runāt par šo uh, uh, ideju, lai pieskartos pēdējiem jautājumiem manā uzrunā, ir uh, izaicinājumi klimata izmaiņu un migrācijas jomā. Šeit es gribētu runāt par Eiropas vērtībām. To gribu darīt ar vēlmi, lai mēs varētu vienoties un iet tālāk par ideoloģiskām robežām, konsensus, kas mūs vieno, uh, vieno uh, daudzveidībā. Šī ir mūsu cīņas lauki. Šis ir konceptuālas idejas, kas stiprina liberālās demokrātijas pamatu. Un šeit no jauna vēlos runāt par cik, to, cik svarīgi ir aizsargāt pašu Eiropu, aizsargāt mūsu Eiropas modeli un Eiropas vērtības. Klimata izmaiņu jomā starptautiskās uh, jās institūcijās arī redzam, kā palielinās skeptiķi un uh, pat ļoti kaunieciski noskaņoti viedokļi. Un tad nu, šeit mums uh, ir uh, jāvienos globālā kompromisā, jāraugās uz nākotni. Enerģētiskā pāreja ir brīnišķīga modernizācijas iespēja visām mūsu valstīm, taču ir jābūt arī kohēziga, kohēzijai, nodrošinot enerģētiskas starpsavienojumus, lai uzlabotu efektivitāti, samazinātu emisijas. Uh, šī izaicinājuma sekas varētu būt iznīcinošas. Jūs par to esat jau ļoti daudz runājuši šeit Eiropas parlamentā. Izaicinājums arī norāda uz to, cik būtiski ir politiskā vienotība, jo nedz autoritārisms, ne nacionālisms, kas grib visu izslēgt, nevar ignorēt klimata izmaiņas, kas čērso robežas. Nu, lūk, līdz ar to viņi ir tādā neracionālā negacionismā noslēgušies. Uh, Um, klimata pārmaiņas uh, pierāda zinātne no vienas puses Eiropa, kas uh, ir ļoti aktīva šai jomā, no otras puses ir šīs uh, noliedzošās balsts starptautiskā līmenī. Un tad otrs jautājums, kam vēlos pieskarties, ir migrācijas jautājums. Šeit runājam, dāmas un deputāti, par tādu jautājumu, kur kopīgi koordinēta uh, darbība ar uh, tranzītu valstīm, izcelsmes valstīm, uh, galvenmērķu valstīm. Šī sadarbība ir fundamentāli svarīga. Spānijai šī perspektīva ir ļoti būtiska, īpaši jau ņemot vērā, ka mums ir Eiropas Savienības ārējā robeža. No šī viedokļa mēs uzskatām, ka tādas, kas ir svarīgas valstis, kas ir ļoti būtiskas Eiropas Savienībai, piemēram, Maroka, kur mēs sadarbojamies, lai būtu sadarbība, lai būtu kontrole, un īpaši grib izcelt šīs valsts lomu šeit parlamentā. Mums ir arī um, aktīvāk jāsadarbojas starptautiskā līmenī. Marakešas konferencē bija pirmais solis, lai multi, multilaterāli mēs varētu risināt migrācijas jautājumu. Un, uh, Spānija ir viena no daudzām citām valstīm, ir arī parakstījusi šo globālo paktu. Uh, Taču zinām, ka šīs debatas arī šķeļ mūsu sabiedrības, taču mēs nevaram uh, balstīties uz tikai negatīviem aspektiem migrācijas jautājumā un tikai runāt par nelegālo imigrāciju. Ir arī legālā imigrācija, un tam ir ļoti pozitīva ietekmes ekonomisko attīstību. Tas spēlē svarīgu lomu. Uh, Um, nozerēs, kur trūks dārba rokas. Tas arī uh, ļauj mazināt problēmu, ar ko saskaramies sabiedrības novecošanos. Iespējama atbildu šo izaicinājumu ir mūsu sadarbība ar Āfrikas kontinentu. Te mums tur ir nepieciešams veikt ļoti dziļu sociālo ekonomisko transformāciju. Uh, Un te, protams, paralēli jākontrolē arī robežas, kas ir katras dalībvalsts uh, pienākums. Vienot ta telpa uh, prasa arī kopīgu migrācijas politiku, mm, kopīgu patvērumu politiku. Mums ir jābūt noteikumiem, kas atbilst esošai realitātei. Un te ir jābūt diviem ļoti svarīgiem uh, principiem, kam ir jābūt šīs patvēruma politikas pamatā - atbildība un solidaritāte. Sērunas, protams, ir sarežģītas, taču neaizmirsīsim. Mm, eh, kas ir šīs reformas pamatā. Mums ir jāievēro mūsu starptautiskās saistības, jāaizsargā cilvēku tiesības, um, jāaizsargā cilvēki, kas bēg no kariem un militāriem konfliktiem. Dāmas kungi, Eiropas prestižs tiek apšaubīts tad, kad mūsu vidū rodas. Uh, Uh, pretēji viedokļi cilvēks vērtībām. Mums ir jābūt solidāriem ar citiem, tad būsim solidāri arī savā starpā dāmas un kungi. Um, ir tā, kas rada tendences arī pasaules līmenī, un tas ir mūsu spēks. Uh, Dāmas un kungi deputāti, mūsu šķelšanās šeit Eiropas Savienībā ir mūsu, lielākais, mūsu lielākā vājība. No tā gūs labumu tikai tie, kuri vēlas iznīcināt Eiropas Savienību un mūsu modeli. To modeli, kas eh, veido ļoti svarīgu trīstūru unikālu pasaulē - demokrātija, ekonomiskais progress un labklājības valsts. Ja mēs pārvarēsim šķelšanos, eh, Mēs varēsim apkarot stereotipus, un arī šogad maijā mēs saskarsimies ar ļoti lielu pārbaudījumu, jo tie ir tie, kuri uh, kliedz un kuri uh, vēlas iznīcināt uh, šo vietu. Uh, Daudziem sākumā šī retorika likās eh, miermīlīga, bet mums ir jārunā par mieru un demokrātiju, un mēs to nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Es to pats esmu arī redzējis ar savā, saviem, eh, savām acīm 90. gadu beigās, kad strādāju Bosnijā, apvienotajās nācijās, eh, kā arī iznīcinātajās Raivas pilsētā. Mēs redzējām, kāds ir šis barbarisms. Uh, un to um, um baroja tie spēki, kas uh, naidu vienmēr lika pār uh, saprātu un miermīlīgu kopā dzīvošanu. Uh, šie, šīs, un tu ļoti niansēti arī visi šie apdraudējumi nāk it kā no pretrunīgiem spēkiem. Un es ceru, ka neviens Eiropaists uh, šeit uh, nepakļausies šādiem spēkiem. Ir jāiestājas par Eiropas vērtību aizsardzību, ar visu spēku jāstiprina tie, lai varētu apkarot autoritārismu, jo tik jo viņiem ir tikai viens mērķis - iznīcināt Eiropu. Tādēļ es arī aicinu šodien aizsargāt Eiropu, lai Eiropa varētu aizsargāt savus pilsoņus, eiropiešus. Nākamo gadu laikā esmu pārliecināts, ka mūsu pro, kopējais projekts turpinās iet uz priekšu par spīti grūtībām. Būs, protams, uh, atšķirības arī uh, soļi atpakaļ, bet es domāju, ka virzības priekšu būs vairāk. Nu, lūk, bet nu, tas ir tas ceļš, kas mums ir jāpieņem. Tas ir uh, normāls un loģisks. Tāds ir uh, Eiropas Savienības ceļš ar dažādām idejām, uh, kurus mēs miermīlīgi varam uh, izdebetēt, lai me, galvenokārt nodrošinātu stabilitāti pasaulē, kas aizvien vairāk mainās. Mēs uh, varam uh, balstīties. Uh, uz solidaritātēm, ko mēs redzam, kas tikai pieaug pēdējo gadu laikā. Katru reizi mēs to redzam, kad, piemēram, ciešam no teroristu uzbrukumiem. Mēs redzam, kā tas ir Eiropas pilsonības uh, identitātes pīlārs. Kad, uh, Piemēram, arī Spāņu ar uh, um, Francijas karaugu izsaka uh, solidaritāti Francijai, kas ir cietusi no terorisma, tas tā ir Eiropa. Uh, Tāpat arī šeit Strasbūrā, kad bija mēnesi apakaļ teroristu uzbrukums, tad arī mēs visi bijām vienoti aiz Eiropas karoga. Nada pueden los enemigos de Europa. Un tad, nu, Eiropas uh, ienaidnieki jau vēlas izmantot tieši arī Eiropas jauniešus, bet uh, viņi izmanto Eiropas uh, um, karogu, lai apkarotu uh, mačismu, rasismu vai arī lai vienkārši lai paustu savu viedokli, kas ir uh, pretēs pieņemtiem lēmumiem. Um, aizmirst vēsturi ir luksus, ko nevaram atļauties. Uh, Mm, Tādējādi mēs kļūstam ievainojamāki. Mums ir jābūt um, pārliecinātākiem par savām idejām. Tad, mēs saskaramies ar autoritārismu, kas, dzied, kas izdzīvo no izdomātas nostalģijas, taču nevajadzētu ilgoties pēc kaut kā tāda, kas nekad nav bijis. Visi um, tie, kas dzīvo no izdomātām nostalģijām vai. Uh, Um, bija spēcīgs miers tad, kad mūs nošķīra robežas vai ekonomiskais progress pastāvēja, tad, kad muitas ierobežoja tirzniecību vai sociālās uh, tiesības palielinājās un pilsonība bija spēcīgāka tad, kad mēs bijām katrs atsevišķi, nevis kopā savienībā. Un šeit pavisam tuvu Pirmās pasaules kara cīņa laukos uh, mums ir atbildes uz šiem jautājumiem. Tādēļ es vēlos teikt, ka iepretim Noslēgumam ir jābūt progresam, iepratim, noslēdzošai retorikai par identitātēm ir jābūt vienotām identitātēm, kas neizslēdz vienu otru. Un eh, kāds no sociālistiem arī reiz teica, eh, Frans Timermans, eh, pagātne nekad nebūs mūsu sabiedrību nākotne. Pagātne ir vieta, kur mācāmies no kļūdām. Šis ir brīdis, kad mobilizēties Eiropai, brīdis, kad aizsargāt, iestāties par mūsu vērtībām, kas eh, mūsu projektu padara par unikālu pasaulē Tikai tādā veidā mēs varēsim arī sakaut visus uh, tos, kas no ārpus un no iekšpuses vēlas iznīcināt mūsu ideālus. Viņi to grib panākt, un es gribētu to izcelt un atgādināt. Viņi to grib vienu iemeslu dēļ. Um, Viņi grib iznācināt Eiropu, Eiropas vērtību dēļ, un līdz ar to uh, vērtību aizsardzībai jābūt mūsu atbildēji. Un šajā ceļā, dāmas kungi deputāti, mums ir nepieciešama apliec, apliecināšana un uh, Mēs mēģinām šeit rast uh, pragmatismu, un mūsu uzdevums tad uh, arī aizsargāt un uzlabot to, ko esam sasnieguši, lai varētu to nodāt nākamajām Eiropas uh, paudzēm. Un, ja mēs esam ko mācījušies, ir tas, ka ļoti konkrētos vēstures brīžos uh, Uh, pretoties nozīmē virzīties uz priekšu. Šodien uh, paaudzēm, ko pārstāvat šeit parlamentā, mums ir uh, tikai viens uzdevums - aizsargāt Eiropu, lai Eiropa varētu aizsargāt savus pilsoņus. Lielas paldies! sto per chiudere il sistema la richiesta. Un tagad mēs pāriesim pie brīvā mikrofona uzstāšanās. Ir pieteikušies brīvajam mikrofonam visi tie, kur vēlas uzstāties. Un tagad es aicinu izteikties runātājus tādā kārtībā, un, eh, kā viņi ir pietiekušies un ievērojot viņiem atvēlēto runas laiku. Visi, kuri uzstāsies, tiek lūgti respektēt sev atvēlēto runas laiku. Un tagad, kā pirmajam runātājam, es dodu vārdu Francam Timermansam. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos teikt paldies Sančesa kungam par tiešām ļoti iedvesmojošo runu. Uh, Un viena no lietām, ko viņš mums, mums mēģināja pateikt, ir tāda, ja Eiropa vēlas aizsargāt savus pilsoņus, tad mums, politiķiem, ir kolektīvā atbildība Eiropu aizsargāt. Tikai vienota un spēcīga Eiropa spēs pasargāt savus pilsoņus. Un tie, kas mēģina pārdot šo ilūziju, ka varat pasargāt pilsoņus, izolējot tos, kas ir citādāki, uh, vai varat to izdarīt, veidojot, būvējot sienas vai žogus, vai arī atsaucoties uz nacionālismu. Visi šie izteikumi tikai novedīs pie vilšanās, jo protekcionismā nekādas aizsardzības nav, bet tā protekcionisms var novest pie izolācijas. Un izolētas Eiropas nācijas nespēs saskarties ar daudzajiem globālajiem izaicinājumiem. Tikai vienota Eiropa spēs paveikt to, ko no tās pieprasa tās pilsoņi, proti tos aizsargāt un palīdzēt veidot viņu nākotnes kā neatkarīgiem un brīviem cilvēkiem. Es zinu, ka uh, Sančes Pērēs kungam Eiropa ir dzīslās, viņš ir no tās paraudzes, kas izauga Eiropā ar cerību par brīvību un demokrātiju, un arī tad Spānija, īstenojot savas cerības, ieņēma savu vietu Eiropas sirdī. Un mans vēstījums Spānijas valdībai šodien būtu šāds, un, protams, arī atceroties iepriekšējos 40 gadus, es uzskatu, ka Mēs varam teikt, ka Eiropa ir izveidojusi Spāniju par tādu, kāda tā ir mūsdienās. Tāda bija Spānijas cilvēku grība. Bet nebūs arī nepareizi teikt, ka Spānijai tagad ir jāpalielina savi centieni, un tā ir jāieņem sev vieta kā vienai no vadošajām valstīm Eiropā, ir jāizmanto jūsu potenciāls, veidojot Eiropu. Jūs esat pierādījuši, ka uh, šajā Eh, smagajā krīzē, kas skāra Spānijas iedzīvotājs, jūs pierādījāt, kā jūs varat to pārvarēt. Jā, bezdarba līmenis vēl joprojām ir ļoti augsts, bet pēdējo pāris gadu laikā esat panākuši būtisku progresu. Um, cil Spānijas eh, cilvēku apņēmība bija patiesi iedvesmojoša mums pārējiem Eiropas iedzīvotājiem. Un Spānijas cilvēki arī piekrīt tam, ka Eiropa galvenokārt pārstāv demokrātiju, brīvību, labklājību. Viņi saprot, ka tās ir ļoti vērtīgas lietas un tās nevar uztvert par pašsaprotamām. Spānija ieņem ļoti svarīgu un unikālu vietu Eiropas Savienībā, un Spānijas vēsture ir krietni vien garāka ne tikai uh, kopš 1975. gada. Nedrīkstam aizmirst tādu cilvēku kā Salvadoru Madarjagu, kurš palīdzēja veidot Eiropas projektu pēc otrā pasaules kara. Viņš nekad nepadevās ticēt šai, ne, nepārstāja ticēt idejai par brīvu un demokrātisku Eiropu. Un šādi cilvēki mums ir nepieciešama. Viņš redzēja, ka Eiropas liktenis ir cieši saistīts ar Spānijas likteni, ka mūsu identitātes ir saistītas. Uh, Un tādēļ viņš būtu ļoti lepns redzēt demokrātisku Spāniju mūsdienās ar 40 gadu demokrātijas vēsturi, kas ir daļa no spēcīgas Eiropas Savienības. Viņš būtu lepns par sociālo un ekonomisko progresu, kas panākts kopš 75. gada vēl joprojām gan ir ļoti augsts bezdarba līmenis un ir daudz citas lietas, kas būtu uzlabojamas, bet ir ļoti daudz pozitīvu signālu no Spānijas ekonomikas. Un vēlreiz gribu atkārtot, ka tas ir noticis pateicoties Spānijas cilvēku spēkam un apņēmībai un solidaritātei. Šo solidaritāti ko um, izrādīja Spānija, tā saņēma arī atpakaļ no Eiropas partneriem krīzes laikā. Un Spānija vairāk kārt ir parādījusi, ka viņi ir gatavi būt solidāri ar Eiropu arī uh, nesenajā migrācijas krīzē. Tādas valstis kā Spānija un Malta pat ļoti sarežģītos apstākļos ir izrādījuši solidaritāti cilvēkiem visbriesmīgākajos apstākļos. Uh, Spānija ir bijusi līdere ļoti daudzos aspektos, un jūs, Pedro, esat bijis viens no līderiem, kas uh, ir uzņēmis uh, migrantus, kas ierodas laivās. Un tas bija tiešām izšķirošs brīdis Eiropai, kad jūs piecelāties kājās un pateicāt Spānijas cilvēku vārdā, ka šie cilvēki neturpinās, uh, nevar uh, palikt jūrā, ka viņi ir jāuzņem Eiropā. Tā ir patiesa līderība. Tas nav vienkāršākais risinājums, mēģinot. Uh, novērst skatu vai vainot bēgļus, bet tā, tā ir patiesa līderība uzņemties atbildību par viņu likteni. Attāli, kurās redzējām bēgļu laivas un uh, uh, Tas parādīja, cik ļoti Eiropai ir nepieciešams pārvarēt savas viedokļu atšķirības, un tagad ir īstais laiks, lai mēs pabeigtu nepieciešamās reformas mūsu kopīgajā Eiropas patvēruma sistēmā. Tikai, ar, tikai tad, ja īstenosim visas šīs reformas, mēs panāksim ilgspējīgu situāciju. Tikai un vienīgi robeža aizsardzība ar to mums nepietiks. Mums ir jāizstrādā tāda patvēruma sistēma, kas balstītu uz solidaritāti un Eiropas Savienības pamatvērtībām. Pedro, tas, ko jūs teicāt par Āfriku, uh, varu tikai uzsvērt, ka ja ir kāds kontinents, kurš būs izšķirošs Eiropas nākotnē, tad šis kontinents ir Āfrika. Neviena cita vieta pasaulē nevēlas uzņemties uh, šo atbildību kā tikai Eiropa. Āfrika ir mūsu māsas kontinents, viņi ir uh, pavisam netālu no mūsu krastiem, un ja mēs uh, kopīgi neuzņemsimies atbildību par abu kontinentu nākotni, tad Āfrikas uh, problēmas, uh, no tā mēs Eiropā nevarēsim izvairīties, neatkarīgi no tā, cik augstus uh, žogus mēs uzcelsim. Uh, tikai labklājība, optimisms un tāda nākotne, kurā Āfrikas iedzīvotāji tiešām uh, vēlēsies nonākt, kurai viņi varēs tecēt, tas no, novedīs pie veiksmīga risinājuma nākotnē. Un es aicinu jūs, Pedro, turpināt vadīt uh, Eiropu un novest uh, Eiropu pie izpratnes, ka attiecības ar Āfriku ir ne tikai aktuāls jautājums vidusjūras valstīm Eiropas Savienībā, bet visām Eiropas Savienības valstīm. Uh, mūsu budžetā ir paredzēts trīskāršu palielinājums migrācijas un aizsardzības jomā. Tas, tas tagad sasniegs 3 uh, miljardus eiro, un tas būs ļoti svarīgi ne tikai Spānijai, kas tieši saskaras ar migrantiem, bet arī tādēļ, ka jūs, uh, diemžēl, esat saskāršies arī ar teroristu uzbrukumiem uz Spānijas zemes. Tāpat arī ir palielināts finansējums digitālās Eiropas programmai, kas palīdzēs veidot mūsu digitālo nākotni. Tās ir patiesas iespējas, kas ļaus veicināt Spānijas ekonomikas produktivitāti. Mēs turpinām balstīties uz Junkera plāna panākumiem, kas ir palīdzējuši Spānijas ekonomikai ar vairāk kā 6 miljardiem eiro. Un tas sniedz patiesu palīdzību uz vietas, piemēram, tīrāki, labāki autobusi Malagā, atbalsts Saragosā, ir radīts vairāki tūkstoši darba vietu Spānijā, kas palīdz veicināt progresu. Premjerministra kungs, es zinu, cik ļoti jūsu valdība ir uh, cik aktīvi tā īsteno ilgspējīgas attīstības mērķus, un tas ir patiesi paraugs Eiropai, un vēlējos izmantot šo iespēju un a, a, apsteigt arī manu kolēģi, kas sēž man blakus. Viņš ir bijis a, pasaules līderis, pierādot to, ka Eiropa patiesi var sasniegt uh, Parīzes mērķus. Viņš ir bijis viens no globālajiem līderiem šajā jomā, un viņš tiešām ir pelnījis atzinību par to. Jaunā Eiropas Savienības investīcija programma tai ir liels potenciāls, tiks veicināts investīcijas vairāk kā 600 miljardu eiro apmērā Eiropā laika posmā līdz 2027. gadā. Un atsaucoties uz uh, arī uz Erasmus programmu, arī tai finansējums ir palielināts. Man ir bijis liels gods sadarboties ar, ar Erasmus programmas dibinātāju pagātnē, un esmu pārliecināts, ka šīs būs vēl papildu iespējas jaunajiem spāņiem gūt papildu prasmes un labu izglītību. Mums eh, visiem ir bijusi iespēja sadarboties ar jaunajiem spāņu cilvēkiem. Mūs patiesi ir iedvesmojuši viņu eh, apņēmība un viņu atvērtība dažādām atšķirībām. Visas šīs investīcijas spēs panākt patiesas izmaiņas gan Spānijā, gan visā Eiropā, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs panāktu vienošanos par jauno budžetu pēc iespējas ātrāk. Es paļaujos uz Pedro un arī uz viņa kolēģiem šajā parlamentā, lai mēs pie šāda risinājuma nonāktu veiksmīgi nozīmīgi. Gribētu arī uzteikt Spānijas valdības sagatavoto darba kārtību, kas ir ļoti kvalitatīva. Kādēļ mēs beidzot nenonāktu, nenovērstu šo algu atšķirību starp sievietēm un vīriešiem Eiropā? Mums visiem arī ir jāpiekrīt, ka ir jāsamazina arī pensiju atšķirība Eiropā, kas ir līdz pat 40% Eiropā. Ir jāiznīcina šie stikla griesti, kas neļaus sievietēm uh, izvirzīties uz priekšu karjerā. Tas ir nepieņemami. Uh, Tas ir nepieņemami, un es tiešām paļaujos uz Pedro valdības līderību, lai visi šie šēši tiktu pārvarēti. Mums ir jāaptur vardarbība pret sievietēm, tas ir mūsu pienākums, un mums ir jāvēršas pret tiem, kas uh, atsaucas uz ģimenes vērtībām, liedzot pilnvērtīgas tiesības sievietēm sabiedrībā. Tās nav nekādas ģimenes, tiesī, ties, ģimenes vērtības, ja sakām, ka sievietēm pienākas līdzvērtīgas tiesības. Ģimenes tradīcijas nevar tikt izmantot kā attaisnojumu vardarbībai ģimenei. Cienījamie deputāti, premjerministra kungs, manuprāt, Spānija un tās stāsts Eiropā ir lielisks piemērs Eiropas nākotnē. Spānija, tas šis stāsts parāda, ko nozīmē mūsu vērtības, tas parāda, ko varam panākt, ja sadarbojamies un ja padaram uh, Eiropas solidaritāti patiesi jēgpilnu. Paldies! Thank you very much. Paldies uh, vicepriekšsēdētāju kungam. Un pirmais runātājs no grupjā, grupām būs Eiropas Tautas partijas uh, līderis Manfreds Vēbers. Minister, welcome. Priekšsēdētāji, premjerministra kungs, labdien! Jūs esat uh, lielisks cilvēks, ar kuru uzsākt mūsu 19. gada darbu. Jūs esat patiesi apņēmīgs, e proeiropisks uh, savas valsts līderis. Eiropa Spānijai nozīmē mieru, labklājību un stabilitāti vairāk kā 40 gadu garumā, un Spānija Eiropai nozīmē jaunas idejas un līderību. Mums ir tiešām prieks, ka esat pie mums ieradušies. Un no otras puses, jāatcerās, ka 19. gads ir iespēja, ka mums būs, ka varēsim svinēt Eiropas vērtības, sagaidām Eiropas parlamenta vēlēšanas, Jūs arī paudat savu atbalstu Francam Timermansam, kā sociāldemokrātu grupas a, a, vēlēšanu līderim. Un tas tiešām apliecina tad arī jūsu nostājas. Turpināt strādājot pie Eiropas nākotnes, mums ir jāizvairās no ekstrēmisma un nacionālisma. Daudzi no uh, šī Eiropas sapņa dibinātājiem, gan uh, kristīgie demokrāti, sociāldemokrāti, zaļās partijas pārstāvji, mēs visi esam vienā laivā. Un tas arī ir iemesls, kādēļ uh, Eiropas pretinieki mums uzbrūk, jo mēs pārstāvam visu, ko viņi ienīst. Uh, Ekstrēms labējiskums ir paties risks, bet ļaujiet man uzsvērt, ka ekstrēmistiem nav nekādas politiskās krāsas. Jūs esat pārliecināts uh, Eiropas atbalstītājs, bet jūsu valdība nepastāvētu bez uh, galēji kreiso atbildi, uh, galēji kreiso atbalsta un separatistu atbalsta, un tas mūs nedaudz uztrauc. Pats galvenais ir radīt stabilitāti. Tas ir uh, patiesas pierādījums politiķa labi paveiktam darbam. Un Frants Timermans uh, pieminēja to, ka pēdējo gadu laikā Spānijas ekonomika ir ļoti labi attīstījusies pēc ekonomiskās krīzes, bet atgādināšu, ka tas bija pateicoties Rahoju valdībai, ka tika radīti nepieciešamie apstākļi Eiropas ekonomikas veiksmīgumam. Un tagad jūs domājat, uh, atsaukt Mariano Rahoja īstenotās darba tirgus reformas. Manuprāt, tas būtu nepareizs signāls. Lai radītu ekonomisko nākotni un iespējas ekonomiskai nākotnē, ir jābūt gataviem reformām. Un patiesa sociāla Eiropa rada jaunas darba vietas, palielina cilvēku uh, ieņēmumus. Lūdzu, nepadodieties populistiem, saglabājiet šīs reformas. Un visbeidzot, uh, Mēs tiešām ļoti cienām jūsu valdību, pat ja mēs, pat ja mums nav vienas no tās pašas politiskās vērtības un ideāli, bet pašlaik esam nobežījušies par politisko stabilitāti. Jūs pašlaik nespējāt nodrošināt stabilu vairākuma atbalstu nākamā gada budžetam. Un Atcerēsimies, ka Spānija ir viena no lielākajām ekonomikām Eiropā un Eirozonā, un tik uh, liela ekonomika bez stabila budžeta nozīmē stabilitātes samazināšanos un lielāku neskaidrību. Mm. Uzskatām, ka tā tad uh, pašreizējā situācija tikai palielina neskaidrību Eiropā. Eiropa Eiropas tautas partija gribētu, lai mums būtu pilnīgi skaidrs priekšstats par programmu Āfrikai. Mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem gan no Sīrijas, gan no citiem reģioniem, bet viena lieta ir skaidra - ir jāaptur nelegālā migrācija. Ir jāiznīcina cilvēku kontrabandistu nelegālais biznesa modelis. Un pēc taisnīgas procedūras nelegālie migranti ir jāsūta atpakaļ mājās, un tas Spānijai ir īpaša loma. Nelegāla robeža šķēršošana ir palielinājusies pēdējo pāris gadu laikā. Un ļoti bieži dzirdu argumentu, ka ir ļoti grūti aizsargāt robežu. Pagājušā gada vasaras pārtraukumā biju robežas otrā pusē, pie, uz Turcijas robežas. Tur ir izveidots vairāk kā 5 metru augsts žoks 180 km garumā, un tas ir pierādījums, ja jums ir politiskā grība, tad robežu var aizsargāt, var novērst nelegālu robežu čērsošanas gadījumu skaitu. Un pseudā melietis ir izdevies, un mēs uh, sagaidām arī līdzīgus centienus no jums. Uh, mēs vēlamies, lai Spānija aizsargā savas robežas pret nelegāliem migrantiem. Ekstrēmās, ekstrēma populisma forma ir nacionālisms tas atkal iedzīvinās, un Spānijā tam ir konkrēts vārds, tas ir katalāņu jautājums. Mēs kā ETP atbalstam Spānijas konstitūciju, Spānijas teritoriālo nedalību, un mēs atbalstam to, ka Spānija paliek vienota. Eiropa ir balstīta uz tiesiskumu, un arī Spānija ir veidota balstoties uz tiesiskumu, un uh, to mēs atbalstam Mēs šādu nostāju mēs sagaidījām no Rahoja valdības un sagaidām līdzīgu arī no jums. Mums ir jācīnās pret nacionālistiem šajā kontinentā. Mana grupa, piemēram, balsoja pret komunistu vicepriekšsēdētāju, bet mēs atteicāmies balsot pret uh, ekstrēmi labēju vicepriekšsēdētāju šim parlamentam. Uh, mēs nekādā gadījumā nevaram atbalstīt šādu veidu ekstrēmistus. Paldies jums, premjerministra kungs. Vēlos pateikties jums, ka esat skaidri norādījis Spānijas proeiropisko nostāju. Es ceru, ka egoisms beigsies, bet tiks izrādīts solidārisms. Es ceram, ka Eiropas nākotnē vairs nesaskarsimies ar nacionālismu. Vēlreiz paldies jums! ancora ululati in aula serve sempre il veterinario. Prossimo intervento. Gribētu atgādināt deputātiem, ka šāda veida izpausmes nebūtu jāpauž šai zālē. Tālāk lūdzu Bulmana kungs. Dārgais. Dārgais valdības vadītāji, dārgais Pedro, Spānijas premjeras, sveicam tevi mūsu Eiropas parlamentā. I cannot help Nu, es nevaru atturēties eh, necitējis tevi. Ja, ja Eiropa mūs aizsargā, tas nozīmē, ka mums ir jāaizsargā arī Eiropa. Nu, un es tiešām vēlētos, lai šis būtu sauklis visām Eiropas valdībām. Es tiešām vēlētos, lai šis būtu moto visiem Eiropas līderiem un lai tas kļūtu par jauno atskaites kritēriju ikvienam, kam ir politiskā atbildība Eiropā. Bet, diemžēl, esam ļoti tālu no tā. Nu, un tieši tāpēc arī mēs tik ļoti gaidījām jūs šeit, lai varētu jūs uzklausīt, lai varētu dzirdēt jūsu ļoti ambiciozo, kaislīgo uzrunu par tiesiskumu un progresu mūsu Eiropā. Kolēģi Weber. Diemžēl viss nav tik vienkārši. Vēbera kungs, kā jūs to teicāt? Jā, mēs visi esam vienā laivā, Bet, ja vēlamies cīnīties pret nacionālismu, ja vēlamies novērst to, ka Eiropa kļūs par uh, labējo ekstrēmistu upuriem, tad mums arī ir jāvada šī laiva. Mums ir jāizstrādā aktīvas rīcības, mums ir jāpārvar šis pēdējo gadu uh, pasivitātes apstākļus, ka cilvēki gaida, ka mēs kaut ko mainīsim, ka mēs uzlabosim viņu situāciju, ka reformēsim darba tirgu. Un tā jau ir tā problēma. Jā, mēs visi sakam, ka mēs esam vienā laivā, bet neviens nenosaka šo dinamiku, kā lai mēs pārvaram šīs modernās pasaules satricinājumus un viļņus. Šķiet, ka. Uh, Mēs zinām arī, ka no otras puses te ir, piemēram, Trumps, kuram nav nekāda priekšstata par to, par eh, to kā mēs organizējam šo sociālo taisnīgumu mūsu sabiedrībā. Bet kādēļ mēs uh, esam šādā nogaidošā pozīcijā? Kādēļ mēs aktīvi nerīkojamies? Uh, man ļoti patika tas, ko teica Pedro Sančes. Uh, tā ir tāda programma, kas spētu vienot Eiropas Savienību balstoties, uh, un šī visa programma ir balstīta uz Eiropas cilvēku interesēm. Mm, uh, Pedro Sančesa runa man ļoti patika, jo tajā arī tika uzsvērts tas, kas mums ir nepieciešams un kas būs nepieciešams jaunajos, jaunā mandāta piecos gados nākamajos uh, Uh, bet man jau īpaši patika apstākļus, ka šādu runu dzirdējām no Spānijas uh, līdera. Un Spānija ir tāda valsts, un te atcaucos uz Franca Timermansa teikto, tā ir valsts, kura uh, piedalīsies lēmumu pieņemšanā par Eiropas likteni. Uh, tā šī ir valsts, kas uh, saprot mūsu kopīgās vērtības, saknes valsts, kas pārvarēja Franko režīmu, kas spēja attīstīt tādu spēku, lai pārvarētu pastāvošās problēmas un kas spēja pārvarēt netaisnīgumu un demokrātijas apspiešanas režīmu. Mēs zinām, kāda ir Spānijas pagātne, un tagad zinām, ka Spānija ir labās rokās. Eh, šī programma, eh, tajā redzam daudzas lietas, ko mana frakcija pilnībā var atbalstīt. Mēs eh, nevaram domāt par nākotni, neņemot vērā strādājošo cilvēku perspektīvu, bet mēs par to nevaram runāt, neatzīstot, ka ir jānotiek uh, pārmaiņām, ir jā, tādā pārmaiņām, kas spēs izglāt, izglābt planētu, bet uh, šīm pārmaiņām ir jābūt tādām, kas dos cerības cilvēkiem. Uh, zinām, kāda ir Francijas pieredze. Mums ir jāstiprina cilvēki, ir jāpārliecina, ka viņiem ir jāatbalsta mūsu ierosinātās pārmaiņas, ir jārada sociālais taisnīgums. Uh, Tā ir ļoti būtiska daļa no nākotnes reformu programmas. Un visbeidzot, ir jādomā par to, kā mēs strādāsim. Visi šie jauninājumi, kas ir uh, ieviesti. Sančesa kungs, jums ir izdevies izveidot inteliģentu ministru kabinetu, kurā ir uh, visdažādākās kompetences tiek sasaistīti jautājumi, piemēram, klimats un enerģija, ir ilgspējīguma ministrs. Un, un šis ir tāds patiesas piemērs tam, ka kvalificētas un izglītotas sievietes var būt fronts pirmajās līnijās. Paldies jums par labi radīto piemēru. Per il gruppo dei konservatori e reformisti. Paldies. EKR vārtā Henkelkungs. Eh, Priekšsādātāja kungs, jūs runājat par Eiropas nākotni, un es eh, domāju, ka pavisam pareizi savā runā jūs arī paudāt savas bažas par Brexitu. Iepriekšējā diskusijā vice priekšsēdētājs Timermans uh, pauda pateicību Britu uh, karavīriem. Timermans kungs, mans uh, tēvs krita karā un mūsu māja kara laikā tika iznīcināta. Un jāsaka, esmu priecīgs, ka mēs, vācieši, zaudējām šajā cīņā Anglijai Jā, atkārtošos, ka mēs uh, priecājamies, ka zaudējām šo cīņu uh, Lielbritānijai, bet mēs uh, būsim pavisam satriekti, ja zaudēsim šo cīņu par Lielbritāniju. Jūs ļoti pareizi norādījāt, ka Brexit ir situācija, kurā zaudēs visi. Ne tikai apvienotā karaliste, bet arī Eiropas Savienība. Un es domāju, ka tas ir politiski un ekonomiski amorāls gadījums. Uh, Brexit nozīmē to pašu, ka 19 citas mazākas dalībvalstis vienlaicīgi pamestu vienoto tirgu. Un, un politiski tas ir briesmīgi, tāpēc, ka Lielbritānija vienmēr ir bijusi saprāta balss, subsidiaritātes aizstāve, decentralizācijas aizstāve. Nu, un morāli tas ir ļoti briesmīgi, tāpēc, ka uh, Nereti ir ticis norādīts, ka Brexit padarīs nabadzīgākus visus, līdz ar to, manuprāt, tas ir tiešām amorāls priekšlikums. Agrākajās diskusijās mēs uh, dzirdējām, ka visiem šķiet žēl, ka Brexit notiks, izņemot, protams, cilvēkus no manis pa kreisi, bet neviens nav piedāvājis ko tādu, lai apturētu Brexit, un, manuprāt, ir īstais brīdis to darīt. Vairāk nekā 140 šī parlamenta deputātu eh, ir nākuši klajā ar vēstuli Lielbritānijas iedzīvotājiem, aicinot viņus uh, nakt klajā ar otro referendumu. Es to atbalstu, bet šo vēstuli šiem deputātiem būtu vajadzējis adresēt sev pašiem, jo neatcerēsimies, ka mm, šeit nav runa par tādām kaķu cīņām uh, konservatīvajā partijā Lielbritānijā. Lielbritānijas iedzīvotājiem bija iemesli sāktu domāt par savu lomu Eiropas Savienībā. Līgums saistībā ir daudz runāts par subsidiaritāti, bet kas tad ir izdarīts? Lielāka centralizācija, tāpat arī Lisabonas līgumā tika runāts par uh, konkurētspējas veicināšanu, bet ir tikai arvien lielāka harmonizācija. Tāpat tur tika runāts par valstu atbildību par saviem parādiem, bet mēs to visu cenšamies tikai socializēt. Nu, tāpēc es domāju, ka šim parlamentam, komisijai un padomē ir tiešām labs iemesls sākt darīt kaut ko citādi. Uh, Es piekrītu visiem tiem, ka nu, diez vai mēs varēsim nākt klajā ar tādu vienošanos, kas palīdzēs mējai gūt atbalstu Britu parlamentām, bet nu, tad varbūt mainīsim stratēģiju. Piedāvāsim Lielbritānijai tādu vienošanos, kas ļaus Lielbritānijai palikt Eiropas Savienībā. Dāmas un kungi, tas ir mans šīs dienas aicinājums. Tā vietā, lai vainotu un vainotu visā Lielbritāniju, manuprāt, ir arī mūsu ziņā vienoties un piekrist tam, ka arī mēs esam atbildīgi par Brexit. Tā kā nāksim klajā ar jaunu vienošanos Lielbritānijai, kas ļautu tai palikt Eiropas Savienībā. Un, un tas varētu būt tikai tāds pagaidu risinājums migrācijas jautājumos. Nu, lūk, to es ierosinu. Tā vietā, lai vienmēr vainotu Lielbritāniju, Atzīsim to, ka Eiropa un Brisele ir daļa no problēmas, un mums vajadzētu tagad kļūt par daļu no risinājuma. Tāpēc tiešām cīnīsimies par Lielbritāniju. Paldies! Alni vārdā Fešhofštāda kungs, četras minūtes. Paldies, nu man ir spāņu, kataloniešu un bāsku kolēģi, kas vēlas izteikties. Es negribu, lai mani pēc tam nogalina, tāpēc centīšos ievērot to tiešām runas laiku. Premjerministrs kungs, es tiešām tā, domāju, ka tā ir viena no Spānijai raksturīgajām īpašībām, kas lieliski parādās arī jūsos, proti šobrīd Spānija šķiet ir visproeiropeiskākā valsts Eiropas Savienībā, un Spānijā ir drosme runāt par federālu Eiropu. Uh, Un um, netik daudziem jūsu kolēģiem ir bijusi drosme šo jautājumu minēt, un manuprāt, tas nav nejauši. Man šķiet, ka Eiropas vēsture un Spānijas demokrātija ir cieši saistītas. Un pēdējās desmitgades um, jums darbojoties ārlietu departamentā, Demandes de Vigo, Palacio kundze, Žozefs Borels, mans labais draugs, Mm, kādreiz eh, ir darbojies Spānijas civildienestā, tāpat Moratinos. Spānijas politikā valda mm, sacensības, kura tad būs proeiropeiskākā partija. Šeit ir eh, tautas partija, Čita Danas un citas, un man tiešām patīk to vērot. Es domāju, ka ikvienā Eiropas Savienības valstī būtu jābūt šādai sacensībai starp nacionālajām politiskajām partijām, kura tad būs proeiropeiskākā. Tas ir ceļš uz priekšu. Uh, Bet eh, man jāsaka, nu šīs jau laikam ir kādas 15. debatas par Eiropas Savienības nākotni, un nu jau es esmu mazliet saērcināts. Jo katru reizi Pie, piedalās premjerministrs, kāds prezidents un nāk klājā ar veselu sarakstu ar dažādām jaunām Eiropas politikām, kas mums ir nepieciešamas. Sociālās politikas, nodokļu politikas, migrācijas politikas, Eiropas bruņotie spēki, bet nekad netiek runāts par to, kāpēc tas nenotiek jau tagad, kādi ir tie šķēršļi. Kāpēc mēs vienmēr rīkojamies mazliet par vēlu salīdzinājumā ar ASV draugiem, kuri deviņu mēnešu laikā var atrisināt finanšu krīzi, un mums pēc deviņiem gadiem vēl ar vienu nav banku savienības? Vairākus gadus pēc briesmīgas tragēdijas vidusjūrā. Nu, un te es gribu jūs apsveikt to, kā jūs risināt eh, bēgļu jautājumu, piemēram, uz kūģa akvārijus, bet, nu, atzīsim to, ka tas viss izriet no nehumānām nacionālistiskām politikām, ko īstenoja Salvīnī kungs. Viņš bija visu šo problēmu cēlonis, un uh, šeit uh, trūkst arī Eiropas politikas, kāpēc mums vēl arvien nav Eiropas krasta un robežu apsardzes, kāpēc mēs vēl arvien nesam panākuši vienošanos par, uh, piemēram, Dublinas reformu pēc tik daudziem gadiem, kad vērojam uh, šeit stratēģijas vidusjūrā? Kāpēc mums vēl vien nav Eiropas bruņoto spēku? Kāpēc vēl ir vien cīnāmies ar Eirozonas reformu? Deviņus gadus pēc tam, kad sākās finanšu krīze. Lūk, tie ir tie galvenie jautājumi, manuprāt, un es ceru, ka jūs savā atbildē pēc pāris minūtēm arī par to runāsiet. Problēma ir tāda, ka mums šobrīd ir slikti darbojošamies institūcijas, un tā rezultātā rodas slikti rezultāti. Institūcijas, kas labi darbojas, rada arī labus rezultātus. Problēma, ko es gribu atkārtot vēlreiz un vēlreiz un turpināšu to darīt kopā ar vairākiem no jums, šis te vienprātības noteikums, kas pastāv Eiropas Savienībā, jo īpaši jau arī Eiropas padomē, kas ir galvenā problēma, kas ir jāatrisina. Tā ir tā problēma. Līdzsvara trūkums starp Eiropas parlamentu, kas lemj ar vairākumu, savukārt Eiropas padomē vēl ar vienu ir nepieciešama.